Mm, paziņojumu par ES uh, parlamentu sagatavoto tekstu, un es uh, saprotu, ka tas, um, ja 24 stundu laikā netiek um, izteikti iebildumi, un ja to pāraksta vismaz 40 uh, deputāti, tiks apstiprināts. Un šis labojums tiks publicēts sanāksmes protokolā. Tālāk pāriesim pie Jozefa.